godātie kolēģi! Tādējādi mēs esam pabeigušas debats par Sudānu un Dienvidu Sudānu, un nākamais darba kārtības punkts šās pēcpusdienas sēdē ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvas ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Gvinai Bisavu. Un eh, augstās padomas pārstāvis arī šajā jautājumā ir Vamenkungs. Tātad vēlreiz vārds jums, Vamenkungs. Lūdzu. Priekšsēdētā kungs. Godātie deputāti. Šodien man prieks um, un diskutēt ar jums augstās pārstāvis uh, Katrīnas Eštonas uh, vārdā situāciju Bisavas Gvinējā. Un prieks par to, ka Eiropas parlaments rūpēs par to, kas tur notiek. Šie brīži krize Besavas Gavinajā rāda, ka armija mēģina iejaukties civillietās un uh, kontrolēt valsti. Valsts viena no nabadzīgākajām pasaulē to plosa um, narkotiku tirzniecība un visas problēmas, kas ar to ir saistītas. Uh, Vienīgais risinājums ir reformēt uh, armijas struktūras. Tikai tad ir iespējamas uh, brīvas neatkarīgas vēlēšanas. 12. aprīļa um, valsts apvērsumu es stingri nosoda. Mēs vēlamies, um, lai uh, tiktu attaicināta likumīgi ievēlēta valdība un lai valstī ievērotu tiesiskumu un likumus. Tika pieņemta arī ANO rezolūcija, kurā ir tiek atrunātas e, sankcijas un e, militārie spēki tiek aicināti nekavējoties atteikties no varas un e, nodot pilnvaras likumīgi ievēlētajai valdībai. Tie, kas ir atbildīgi par apvērsumu, ir jāsoda. Ir jāsoda arī tie, kas veica politiski motivētas slepkavības uh, un uh, citādus uh, noziegumus. Mēs aicinām pieturēties pie drošības padomas rezolūcijas 2048, eh, jo tās īstenošana palīdzētu atkal nodibināt mieru un stabilitāti, apkarot eh, narkotiku tirzniecību un reformēt eh, armijas struktūras valstī. Mēs būtu gatavi atbalstīt uh, soļus, attiecīgus soļus no Gvinējas, bis, no Bisavas Gvinējas un palīdzēt arī pārējus posmām. Eiropas Savienība jau izsludinājusi sankcijas pret um, sešiem militāristiem un gatava šo sarakstu, sankciju sarakstu paplašināt vēršoties pret tiem cilvēkiem, kas vainojami noziegumos pret cilvēci. Un noziegumos, kas saistīti ar līdzekļu nemērķtiecīgu izlietošanu. Mēs um, esam ļoti norūpējušies par to, kas notiek ar cilvēkiem, ka cilvēki visu laiku cieš no vārdarbības. Um, Bisavas Gvinējā. Militāristi turpina kontrolēt uh, pilsoņu struktūras un uzspiež savu gribu. Līdz ar to reformas valstī paliek pirmā prioritāte. Tie, kas rīkojas pret konstitucionāli vardarbīgi, ir jāsoda. Armijai nedrīkstam ļaut diktēt to, kurš piedalīsies politikā un kurš nē. Mēs novērojam to, kas notiek valstī un analizējam pēdējos notikumus. Starptautiskai kopienai jārunā vienā balsī, un uh, augstā pārstāve aicināja mobilizēt uh, politisku un finanšu atbalstu valstī, lai virzētos uz priekšu ar reformām. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Vāmena kungam! Tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvji. Pirmais uzstāsies tautas partijas grupas vārdā Paulo Rangels. Divi ar pus minūtes. Paldies um, priekšsēdētāji. Padoms pārstāvis, godātie kolēģi. Man jāsāk ar kaut ko ļoti bēdīgu. Bet žēl, ka Barnes Eštona nevarēja ierasties šodien. Bet labi. Mums tomēr ir cilvēks, kas um, uzstājas viņas vietām. Ļaujiet man tagad izteikt atbalstu un uh, līdzjūtību Bisavas Gvinējas cilvēkiem. Šos cilvēkus sistemātiski spīdzina. Viņi cieš no tā, ka valstī trūks tiesiskuma, netiek aizsargātas viņu tiesības. Tautas partija jau pašā sākumā nopietni pievērsās um, situācijai šajā valstī. Ļoti žēl, ka tik vēlu tiek uzsāktas debates. Acīm redzot, nevienam nerūp, kas notiek Bisavas Gvinējā. Bet nu, tagad uh, Eiropiešus, amerikāņus un starptautiskās kopienas uzmanību pievērš uh, tas, ka valstī ir svarīgas, svarīgi resursi un līdz ar to svarīgas ekonomiskās intereses. Mums savukārt būtu jādomā nevis par ekonomiku, bet piemēram par to, kā vērsties pret narkotikām, kas zaļum plaukst visavas gavinējā. Līdz ar to es aicinu Eiropas Savienību izlemīgāk rīkoties. Āfrikas Savienība protams, var šo to paveikt, bet eh, ar mūsu rezolūcijām arī nepietiek. Mums um, no vārdiem jāķeras pie lietas un jākļūst aktīviem. Tas ir mūsu morālais pienākums. Un Eiropas Savienība jau diezgan aktīvi rīkojas, eh, runājot par principiem, bet praktiski praktiski es aicinu komisāru rīkoties eh, aktīvāk. Paldies! Paldies! Paldies. Mēs turpināsim portugāļu valodā, jo šobrīd eh, sociāla un demokrāta grupas vārdā es godu vārdu Gomešas kundzei divas ar pus minūtes Gomešas kundz lūdzu. Prieksēdētāji kungs, paldies! Arī es vēlētos izteikt savu solidaritāti ar Gvinējas Bisavas iedzīvotājiem. Mēs esam piedzīvojuši to, ka Gvinējas Bisavas iedzīvotāji cīnījās pret koloniālajiem apspriedējiem, un tomēr mēs izdarījām milzīgu kļūdu, atsaucot humanitāro un pārtraucot humanitārās palīdzības sniegšanu, un 2010. gadā, kad mēs to izdarījām, visvairāk cieta tieši iedzīvotāji. Tieši šajā brīdī mums vajadzēja stiprināt mūsu atbalstu un palīdzību Gvinējas Bisavas iedzīvotājiem bet godātais padoms pārstāja Vamenkungs. Mums ir jānodrošina to, lai armija atgrieztos savā garnizonā, savās barakās. Mums ir jāgriežās pie Gvinējas Bisevas politiķiem. Pretējā gadījumā mēs būsim vienkārši novērotāji un neko nedarīsim. Iedzīvotāji jau šobrīd pieprasa konstitūcijas izpildi, bet ja mēs to nepieprasīsim, tad šajā valstī joprojām turpinās plosīties dažādas kriminālu noziedznieku bandas un narkotiku pārvadātāju karteļi. Eiropas Savienība jau ir nosodījusi pučistus un pieprasījusi to sodus, bet, eh, piemēram, Gomeša kungs, kurš ir vadījis šo valsts, un arī Pereiras kungs, kurš ir premjerministrs, mums ir jāgriežās pie abiem šiem cilvēkiem un jāpieprasa, lai viņi adekvāti rīkotos savas valsts pārvaldībā. Uh, Tas ir saistībā ar ekovas rīcību, un ikvienai valstī ir jāizpilda Kotenu konvencijā paredzētās demokrātiskās prasības. Vai tā būtu Gvinai Bisavu vai Malī, tieši ekovas pieprasa, lai puča veicēji tiktu saukt pie atbildības. Un, lai beidzot, Gvinējā Bisavā sāk darboties konstitūcija. Gvinēja Bisava, kas e, nav Āfrikas Savienības dalība valsts, nevar tikt atstāta likteņu varā. Eiropas Savienībai ir tai jāpalīdz. Šobrīd e, Ekovas jau nodrošina miera uzturēšanas misiju šajā valstī, un tomēr šobrīd Gvinēja Bisava ir sava veida aizmirstā valsts, kurā nav milzu dabas resursu, un tāpēc neviens par to neliekās nezinis. Mums ir jāatbalsta leģitīmi ievēlētā valdība, mums ir jāpieprasa ilgtspējīga politika, kas, protams, aizstāvēs cilvēkus no nekavējošas humanitārās katastrofas un mums ir jāgriežās arī pie, viņ, pie šīs valsts valdības, lai tā izstrādātu rīcības programmu, kā cīnīties pret problēmas saknēm, proti kādā veidā apkarot nabadzību un nodrošināt adekvātu pārvaldību. Tas jau arī mums Eiropā ir interesanti, jo tieši um, narkotiku ceļš uz Eiropu bieži vien iet caur Gvinai Bisavu, priekšsēdētāja kungs. Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā dod vārdu Tavares kungam. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pirms mēneša Aštons kundze uzstājoties šajā parlamentā, šajā ēkā, vēlreiz atkārtoja, ka ir jāpieņem lēmums par Repsol Argentīnā un eh, toreiz nekas netika pieminēts par Gvinēju Bisavu, un tagad mēs runājam par Gvinēju Bisavu. Lēdija Aštona šeit neatrodās, un tas eh, tiešām ir sāpīgi. Tas tikai vēlreiz pierāda to, ko es un man kolēģi jau daudz ir teikuši, ka Gvinēja Bisava ir neredzama. Viss pārējā pasaule par to ir aizmirsusi. Cilvēki nevēlas redzēt un savā dienā, jau tā saspringtajā dienā runāt par tā saucamajām neredzamajām valstīm. Un tomēr šajā valstī šobrīd valda armija un nodokļu un narkotika tirgotāji. No varu sastādinātais prezidents šobrīd atrodas Portugālē, mēģinot pārliecināt militārists no Portugāles, pārliecināt militārists Gvinējā Bisavā dot varu tautai. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir skaidri jāpasaka, ko tad darīt. Un arī Āfrikas Savienība var parakstīties zem situācijas atrisināšanas. Mans jautājums kāpēc mēs nevaram darīt vairāk, kāpēc mēs nevarētu izveidot divu pušu sarunas, kuras organizētu un uzraudzītu ECOVAS, Kāpēc mēs joprojām leģitimizējam puču un atļāvām pagaidu prezidentam tik ilgi būt pie varas? Vienīgais, ko mums vajadzētu darīt, ir īstenot apvienoto nāciju rezolū rezolūciju un nosūtīt uz šo valstu mieru uzturēšanas misiju. Tā būtu adekvāta atbilde no ES puses. Mums ir jāatrisina tās problēmas, kuras mēs paši izraisījām 2010. gadā atsaucot mūsu miera uzturēšanas misiju. Un eh, tādējādi mēs pārtrauksim militāristu varu šajā valstī. Paldies, prieksēdētājs. Paldies. Un tagad Eiropas uh, konservatīvo un reformistu grupas vārdā vārds Tanoka kungam. Priekšsēdētāja kungs. Jau kopš 70. 70. gadiem, kad Gvinēja Bisava ieguva savu neatkarību no Portugāles, šajā valstī ir valdējuši nepārtraukti konflikti starp civiliedzīvotājiem un militārajiem, un tos ir pavadījusi vardarbība. Mana politiskā grupa nosoda pagājušajā mēnesī notikušo puču un kas pie varas atkal noveda militāro puču. Reģionālajam pārvaldības orgānam ECOVAS ir jābūt daudz lielākā mērā klātesošam šī konflikta atrisināšanā. Mēs runājam par, sim, par sešiem simtiem miera uzturēšanas karēvi, un patiesībā šobrīd uh, ekonomiskās sankcijas pret šo valsti nav novedušas pie vēlamā rezultāta. Mēs ceram, ka militārā hunta ar laiku atkāpsies no varas un dos varu tautai, un mēs tiešām ceram, ka nākotnē arī šajā valstī būs godīgas un pārskatāmas vēlēšanas. Eiropas Savienībai vajadzētu pieprasīt pagaidu valdībai izmainīt politisko sistēmu, bet neaizmirsīsim, ka demokrātiska Gvineja Bisava ir visu mūsu interesēs. Šajā valstī, diemžēl, šobrīd notiek, tas ir būtiskākais kokaīna ceļš no Latīņa Amerikas uz Eiropu. Tāpēc, eh, ja mēs vēlamies cīnīties pret eh, narkotikām, kuras tiek iepludināts Eiropas Savienībā, tieši šā iemesla dēļ starptautiskajai sabiedrībai vajag arī turpmāk izdarīt spiedienu uz Gvinējas Bisavas varas iestādēm, lai tās adekvāti rīkotos un pārvaldītu savu valsti, un lai tā nekļūtu par tā saucamo narko valsti. Ar Eiropas Savienības un apvienoto nāciju atbalstu mēs uzskatām, ka demokrātisks valsts izvēlēšanās izveidošana šajā valstī ir iespējama, un vēlētos eh, vēlreiz atkārtot to, ko Ravares kungs teica. Ja jau baronese Aštona nevarēja būt šeit, tad kāpēc nevarēja ierasties arī viņas eh, labā roka Āfrikas jautājumos? Prieksēdētājs, paldies, un tagad dod vārdu atsevišķiem runātājiem, Pirmais runātājs ir Fejo kungs. Divas minūtes lūdzu. Sr. Prezidents. Paldies priekšsēm. Šīs pēcpusdienas debate notiek pateicoties 12. aprīļa notikumiem, kad militāristi nelegāli sagrāba vāru apcietinot premjerministru, valsts prezidentu un mm, iedibinot uh, Nacionālo padomu, kas ir antikonstitucionāls un nedemokrātisks. Gvinējas Bisavs valsts stāvoklis ir ļoti apdraudēts, nestabils, valstī ir nepieciešams atbalsts, lai atgrieztos leģitimitātes un legalitātes ūdeņos starptautiskās sabiedrības atbalsts ir nepieciešams, bet starptautiskā sabiedrība uh, neklausās. Viņi tikai klausās uz tiem, kas šo apvērsumu sarīkojuši, un, diemžēl, šī nav pirmā reize, ka tā notiek Gvinējā Bisavā. Dāmas un kungi, mēs šeit dzirdējām <clears throat> doma par Gvinējas Bisavas neredzamību, un tiešām tā ir, bet tā jākļūst redzamai arī Eiropas parlamentā. Es zinu, ka citas grupas gatavo rezolūcijas, un tad, kad mēs balsojam par šīm rezolūcijām, mums ir jāgādā par to, lai cilvēki apzinītos, cik smaga situācija ir šajā valstī, ir pienācis laiks rīkoties. Tādēļ es prasa augsto pārstā, pase, augstai pārstāvē, kura nav šodien mūsu vidū, ļoti skaidri uh, paust to uh, savus uzskats par to ceļu, kāds būtu ejams Gvinējā Besavē. Tātad mums ir jāvērš pret narko kontrabandu šajā valstī un citās uh, reģiona valstīs. Tas ir jāpasaka ļoti skaidri, un es ceru, ka padoms pārstāvi sadzird man sacīto un to ņems vērā. Paldies, saka priekšsēdus, nākamais runātājs. Štasnīkungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēd. 12. aprīlī pasaules saņēma ne īpaši pārsteidzoši ziņas no Āfrikas kontinenta. Kopš 1998. gadā Uh, militāristi Gvinējā visi jau sarīkojuši ceturto valsts apvērs un viss stabilitātes un drošības vārdā. Taču rezultāts ir uh, tieši pretējais valsts reģions un viss kontinents kļūst arvien mazāk stabili un arvien mazāk droši. Arvien vairāk nabadzības, nemieru, vardarbības varā. Šis uh, uh, ļaunais cikls ir jāizbeidz. Un Rietuma Āfrikas ekonomiskā padoma Āfrikas Savienībai un Eiropas Savienībai ir jāpalīdz stabilizēt valsti. Tā jābūt prioritātei. Efektīva tiesība valsts, principu ieviešana, sociālā kohēzija, tas viss veicinās investīcijas un izaugsmu. Un tas šajā mērķiem jāstrādā visam iesaistītām pusēm. Ja Gvinēja Bisau tiešām uh, Eh, šīs valsts militāristi tiešām vēlas gādāt par savas valsts pilsoņiem, tiem ir jāuzņems vadība šajos pasākumos. Ja nē, tad starptautiskai sabiedrībai jāizdara spiediens, lai panāktu uh, izmaiņas. 25. aprīļa uh, eh, Ashtons kundzes paziņojums stingri nosodot valsts apvērsumu ir viens no pirmiem soļiem pareiziem šajā virzienā. Paldies, Štāsnikungs! Nākamais runātājs Kačmarek kungs pusotru minūti. Paldies priekšsēm, dāmas un kungi. Militārs apvērsums ir ļoti kaitīgs eh, valstī, kuras iedzīvotāji dzīvo nabadzības, uz nabadzības robežas. Gvinējā Biso uh, uh, situācija ir īpaši sarežģīta tādēļ, ka uh, apvērsums notika pirms uh, vēlēšana otrās kārtas, viens kandidāts saņem 49% eh, balstu. Uh, visvairāk cieš uh, zemnieki, kas vēlas pārdot kešu uh, riekstus, kas ir galvenai uh, valsts eksporta preci. Aprīlī tieši bija ražas laiks, kad notika valsts apvērsums līdz ar to zemnieki saņem tik zemas iepirkuma cenas, ka lielākā daļa kešu uh, eh, rīkstas pat nevēlas pārdot. Tie, kas var to atļauties, cenšas caur Senegālu tirgot savu preci. Kešu riekstu raža izšķir tūkstošiem ģimeņu iztikšanu. Daudz institūcijas gandrīz nemaz nefunkcionē, iesākot to bankām, turpinot ar celtniecības nozari, zīmīga arī situācija, ka pārējais valdība izveidoja līdšanai opozīciju, kas liek domāt, ka ir notikusi vienošanās starp eh, pučistiem un opozīciju. Tādēļ būs grūti atjaunot demokrātiju. Paldies! Un tagad nākamais runās Ferēras kungs divas minūtes. Paldies priekšsēdi. Mēs stingri nosodām valsts apvērsuma Gvinējā Bisovā. Neviens šāda veida risinājums nebūs mums pieņemams, ja tas nenotiks uz konstitucionāla pamata un neļaus Gvinējas Bisovas tautai pašai izlemt savu nākotni bez ārvalstu iejaukšanās. Tas nozīmē, ka mums jāuzsver, Eh, demokrātijas nozīmu un demokrātisko institūciju nozīmu, jāpieprasa to atjaunošanu un jāpieprasa, ka nākamo valsts prezidentu ievēlētu tautu. Mums mēs nedrīkstam atļaut militāra apvērsuma eh, organizatoriem eh, radīt faktus un ka mēs tad tos pieņemtu. Ir nepieciešami vairāk pasākumi, lai Katrs, kurš darīt jebko, Uh, uh, pretiesiski tikt sodīts. Daudz ārvalstu intereses ir vērsts pret Gvinējas Bisaus tautas interesēm. Mums jāpauž solidaritāte Gvinējas Bisaus tautai un jāprasa nekavējuši pasākumu cilvēki interesē. Situācija valstī ir pasliktinājusies kopš apvērsuma ārkārtīgi, un mēs saņemam arvien jaunus pieprasījumus palīdzībai. Tautai nepieciešami medikamenti, pārtika, citveida palīdzība. Mums jāgādā par to, lai situācija, kas jau pirms apvērsuma bija ļoti slikta, nekļūtu vēl sliktāk. SVF Pasaules bankas programmas arī izgājušās, kā arī ES programmas šajā reģionā. Ekonomiskās partnerības nolīgumi ir izgāzušies. Ir vesela virkni problēma, no kā cieši valsts iedzīvotāji mums ir jāgādā par to, lai valsts iedzīvotāji savu e, nākotni varētu lemt brīvi un neatkarīgi. Paldies, tagad brīvā mikrofona pr procedūra. Ir tikai viena uh, e, kolēģi pieteiksies tajā, tā ir Bazesku kundze. Paldies. Gvinai Bisau jau daudz gads ir nestabila. Valsts ir noticis militārs apvērsums, situācija vēl vairāk pasliktinot, ir svarīgi vārdarbības ciklu izbeigt. Un ir jārod nacionālās izlīgums, lai izkļūtu no krīzes. Vāra ir jānodod uh, civilistu rokās. Mums ir nepieciešama patiesa demokrātiskā pārēja. Tautas savienības, starptautiskās savienības uh, solidaritāte ir Eh, ļoti svarīgi šajā kontekstā. Es apsveicu ANO vienbalsīgi pieņemto rezolūciju 2048, arī ECOVAS ir spēlējis konstruktīvu lomu, eh, organizācija ir valsts apvērsumu nosodījusi. Un pieprasījusi, ka nākamnedēļ tikt nosūtīt mierusturētāji. Paldies, Bazesku kundze, un beigās vēlreiz dod vārdu Vamena kungam. Paldies, priekšsādātā kungs. Paldies uh, godātiem deputātiem par komentāriem, uh, priekšlikumiem, atdzīvojumiem sakarā ar situāciju Bisavas Gvinijā. Pirms atbildēt, aktās pārstāvis uh, Katrīnas Eštons vārdā, es vēlos pastāstīt, kur viņa atrodas šodien. Pat um, augstā pārstāve var atrasties tikai vienā vietā. Uh, vienlaicīgi. Un šodien viņi ir Bagdādē. Viņi arī izsina sarunas ar Irānu par kodola enerģiju un par kodola programmām. Tāpēc es uzskatu, ka tomēr eh, var saprast, ka viņai šodien nav ieradusies. Un eh, Āfrikas eh, misijas vadītais tagad atrodas Āfrikā, apciemo Mauritāniju un arī līdz ar to nevar šeit atrasties šodien. Protams, um, Eiropas Savienības um, ārējiem dienestiem visu pirms jāparūpējas par konstitucionālās kārtības atjaunošanu, jāpalīdz bēgļiem, jā. jādemokratizē šī valsts, bet kā to izdarīt, pagadām nav īsti skaidrs. Ir, eh, skaidrs ir tas, ka jāturpina mediācijas procesu, sadarbojoties ar eh, ANO, ar Āfrikas Savienību, ar eh, portugāļu valodā runājošo kopienu un, protams, ar Bisavas Gvinēju. Uh, jāpieprasa reformas, jāapkaro narkotiku tirzniecība, jāvēršas pret patvaļu un ļoti ceru, ka starptautiskā kopiena mūs atbalstīs mūsu centienos un mūsu rīcība būs veiksmīgāka. Paldies līdz ar to šī diskusija. Šo diskusiju arī varam noslēgta. Man